kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā. Es uzreiz vēlos visiem paziņot, ka debatēs par um, jautājumiem saskaņā ar reglamentu 153a pantu nav brīvā mikrofona un arī zilās kartītes jautājums uzdot nevar. Kā pirmajai došu vārdu Sofijai Intveldes kundzei. Četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Caur Eiropas Savienībai plīvo pārmaiņu vējš 17. gads ies vēstures grāmatā, kā kā milzīgu satricinājumu un atjaunotnes gads nacionālisti spēki ir sāktivizējušies, bet eh, mēs redzam pirmās eh, Eiropas pavasara pazīmes. Vasaras vēl netuvojas, bet neraugoties uz to visu, pastāv optimisms un eh, cerība. Tad, kad prezidents Makrons tikās ar Trumpu un Putinu un pārstāvēja lepnu Eiropu, kurš gan to nejūta. Eiropa ir padarīt par Eiropas līderu arī klimata pārmaiņu apturēšanā, tad, kad citi ir atkāpušies. Eiropas Savienības vērtības ir ļoti būtisks. Priekšvēlēšana kampaņās eh, nav tik daudz pievērst uzmanības pēdējos gados eh, tradicionāliem jautājumiem, piemēram, ekonomikai, sociālajiem jautājumiem, bet eh, arī vērtībām, piemēram, kultūrai, sociālajiem un kultūras identitātei. Cilvēki ir uztraukušies par identitātes zudumu un kopienas sajūtas zudumu. Nacionalistiskās partijas ir eh, reaģējušas sajūt naidu un bailes. Uh, solot atgriezties iedomātā pagātnē. Mēs to noraidām, bet mums ir jāsaprot, ka mūsu pašu reakcija uz skaidriem vērtību, identitātes un kultūras jautājumiem nav bijuši adekvāti. Eiropas Savienība ir dziļa politiska savienība, bet lielākā daļa politiķu nevar to izskaidrot saviem politiķiem. Viņi tā vietā labprātāk prezentē Eiropas Savienību kā tehnokrātisku institūciju, kas eh, nēsa ekonomiskos labums par zināmām izmaksām. Ja cilvēki ir nobežījušies par eh, identitātes zudumu, tad eh, viesabunēšanas izmaksu atcelšana viņiem nepaz, nepalīdzēs, un tāpat arī birokrātijas mazināšana nepalīdzēs. Ja viņi ir nepārliecināti par mūsu kopienas kopējām vērtībām, tad viņus nenomierinās arī tirzniecības nolīgumi. Mēs nedrīkstam uh, mūsu kopējo vērtību un identitātes definēšanu atstāt eh, nacionalistu rokās. Eh, šobrīd ir eh, tāds trauksmains laiks un nav tik viegli mūsu kopējās vērtības aizsargāt, bet mēs neesam nodefinējuši šīs vērtības, piemēram, attiecībā uz laikapstākļiem, kas mēdz būt trauksmaini. Eiropas Savienība ne tikai ekonomiska savienība, bet uh, Tā ir eh, ļoti spēcīga organizācija. Mēs varam būt lepni, ka mūsu vērtības iedvesmo daudz citus pasaulē. Mēs esam brīvi, godīgi un demokrātiski sabiedrība Eiropā. Un citi tāpēc mūsu draudus pat uzskata par draud, eh, mūsu vērtības uzskata par draudiem un cenš to eh, iznīcināt seksisms, nacionālisms, ksenofobija mm, vēršas pret mums. Un šie spēki ir pret plurālismu, kas apgalvo, ka ir uh, viena tauta, viena valsts un tikai viena taisnība, bet nesenās vēlēšanas ir pierādījušas, ka viņiem nav taisnība. Eiropieši netiks uh, nolīdzināt līdz uh, viendimensijas karikatūrai. Ja mēs vēlamies palikt stipri, mums ir jāpierāda pretējais, mums ir jāturpina Eiropas integrācija, daudzveidība, līdztiesība, plurālisms. Un to visu ņemot vērā, es domāju, ka Manfrēda Vēbera vārdu pagājušajā nedēļā mm, Twitterī, kad viņš rakstīja, ka Eiropas identitāte ir galvenokārt kristīga un katrs, kas to noliedz, noliedz realitāti, neatbilst gluži patiesībai. Dārgais kolēģi Vēber, realitāte ir tāda, ka Eiropas patiesā dvēsele ir uh, daudzveidībā un uh, tam, ka mēs esam brīvi izvēlēties, kam ticēt un ka, kam būt. Te mēs runājam ne tikai par ideāliem. Šīs vērtības ir būtiskas eh, Eiropas Savienības funkcionēšanai visās jomās. Sociālais, sociālais taisnīgums ir ļoti būtisks attīstībai. Pamatiesība ievērošana ir eh, būtiska migrācijas apkrošanai un policijas sadarbībai. Uh, tiesiskums ir ļoti būtisks. Kopumā jāsaka, vērtības ir pats galvenais, lai nodrošinātu spēcīgu Eiropas Savienību, un tāpēc Aldei vērtības šķiet pašas svarīgākās. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim padomas vārdā Dalī kundzi. Paldies priekšsēdētāji, komisāri! Es gribētu pateikties jums par doto eh, iespēju šodien uzstāties par eh, šīm aktuālajām debatēm. Šobrīd tik tiešām ir tāds pārdomu laiks mums visiem par eh, Eiropas Savienības nākotnes. Esmu priecīga, ka šodien esmu ieradusies šeit uzklausīt jūsu viedokļus. Šīs debats nosaukums ataino Eiropas Savienību, kas mums visiem patīk, tāda, kurā vērtības ir galvenais. Uh, Tāda Eiropas Savienība, kurā darbojas efektīvas un demokrātiskas institūcijas, kur mēs um, vēlamies uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīvi un labklājību ne tikai dažiem, bet visās mūsu sabiedrībās. Šīs apraksts uh, nemaz nav tik, tik uh, tālu prom no pašreizējās Eiropas Savienības un ambīci, tās ambīcijām. Pirms dažiem mēnešiem Eiropas Savienības eh, centienu šajā sakarā ignorēja, vai nu tāpēc, ka Eiropas Savienība tika uztvert kā tāda, kas dara pārāk maz, vai tāpēc, ka tā tika uztvert kā tāda, kas dara pārāk maz. Bet pēdējo mēnešu laikā izskatās, ka ir notikusi uh, nobīde attiecībā uz to, kā Eiropas Savienība tiek uztverta, un Eiropas Savienība eh, tiek uztvērta nevis kā daļa no problēmas, bet kā daļa no risinājuma. Mēs redzam, ka atjaunojas uzticība, ir pazīmes, kas par to liecina, un eh, pieaug atbalsts Eiropas Savienībai. Pasaule mums riņķī mainās, alternatīvās iespējas Eiropas Savienībai lēnām zaudē to savus pozmi. Tad mēs varam saprast, ka populistiskā retorika pārliek par, eh, par sarežģītiem jautājumiem sāk um, izrādīties neefektīvi, un varbūt mēs arī sākam saprast, ka strādājot kopā pie globālām problēmām, kas skar tirdzniecības jautājumus, klimata izmaiņas un terorismu, ir labāks risinājums nekā pret to visu cīnīties vienatnē. Varbūt vissvarīgāk, jo vairāk mēs redzam, ka uzbruk mūsu vērtībām, jo spēcīgāk mēs vēlamies tam turēties pretī un saglabāt šīs vērtības. Un tas eh, dod mums arī tādu stimulu strādāt daudz cītīgāk, lai tuvotos saviem mērķiem. Taču tikai ar kopīgu redzējumu par Eiropas Savienības nākotni mēs varēsim kopīgiem spēkiem šos mērķus sasniegt. Mums ir jāizlēmj, eh, pa kur ceļu doties. Eiropas Savienība nedrīkst uzspiest savu redzējumu pilsoņiem. Tā nevar nākt klajā ar revolucionārām idejām, ja to neatbalstīs um, iedzīvotāji. Eiropas Savienībai šajās debatēs ir jāiesaist iedzīvotāji. Viņiem ir jājūt, ka viņus uzklaus un ka viņu viedokļiem ir nozīme. Un tāpēc padome ir ļoti priecīgi par uh, komisijas baltoās grāmatas procesu. Es domāju, ka tie ļoti labi centieni godīgi padomāt un uh, mudināt uz debatēm. Es arī vēlos uzteikt jūs, Eiropas parlamentu, par jūsu nemitīgiem pūliņiem nodrošināt, ka pilsoņu viedokļi tiek ņemti vērā un ievērot. Es saprotu, ka līdz līdzās ar komis komisiju jūs rīkosiet dažādas debatas visā Eiropā par Eiropas Savienības nākotni, kas attiecas uz padomi. Līderi jau ir sākuši godīgi pārdomāt situāciju pēc um, Brexit referenduma. Formā, neformālā sanāksmē Bratislavā ja pagājušā gada septembrī līderi nāca klajā ar uh, ceļa karti īpašiem pasākumiem, kur bija uzskaitīts uh, lielākās iedzīvotāju bāžas. Tie ir jautājumi saistībā ar migrāciju, terorismu, ekonomiskiem jautājumiem un sociāliem jautājumiem Šogad martā tika atzīmēta 60. gada diena kopš Romas līguma noslēgšanas, un uh, tas bija vēl viens iemesls padomāt par Eiropas Savienības nākotni. Un te ir solījums uh, turpināt uh, strādāt. Eiropa padoma ir uh, izteikusi galvenā, noteikusi galvenās prioritātes, lai panāktu sasniedzams rezultātus un uh, izpildītu solījumus. Uh, Raugoties uz Baltās grāmatas procesu, padome ņem vērā komisijas izstrādātos dokumentus, lai garantētu, ka tā sniedz būtisku pienesumu mūsu diskusijās. Piemēram, Baltā grāmata par globalizāciju sniedz perspektīvu debatēm par tirdzniecību un globalizāciju nākamajā Eiropadomē. Es gribētu teikt arī dažus vārdus par konkrētiem rezultātiem šajā procesā. Eiropas um, nākotnes pārdomāšana ir tāds ilgstošs process. Pirmkārt, mums ir jāuz, jāatjauno uzticība, un to nevar izdarīt ātri. Mēs nevēlamies riskēt ar to, ka mēs piedāvājam pāragaršos rezultātus un uh, līdz ar to neatbilstam cerībām. Uh, Eiropadoma turpinās uzmanību pievērst konkrētu rezultātu panākšanai, parādot, ka Eiropas Savienības pievienotā vērtība ir ļoti praktiska savā ziņā. Šādā gaisotnē debats par Eiropas Savienības nākotni dos padomēji idejas, kā, iz, kā attīstīt jaunu politiku, ne tikai balstīties uz teoriju. Paldies! Thank you very much. Paldies, un tagad uzklausīsim komisijas vicepriekšādātāja Timermana kungu. Paldies, eh, priekšādātāja. Es gribētu izmantot trīs minūtes, kas man ir piešķirtas, lai eh, parunātu par to, kas izskanēja Intelēdas kundzes teiktajā. Viņa pieskārās būtiskajiem jautājumiem ļoti precīzi un kodolīgi. Un tāpat noraidīja tos risinājumus, ko piedāvā nacionālisti un ekstrēmisti - ksenofobi. Bet uh, Paliek jautājums, kāpēc tik daudz eiropiešu vēl ar vienu izjūt uh, simpātijas pret šīm politiskajām kustībām. Un es gribu teikt, ka šīs politiskās kustības vēl ar vienu gūst gana plašu atbalstu Eiropas Savienībā, un tas droši vien tā arī turpināsies, ja vien mēs nerisināsim tos iemeslus, kāpēc šīs kustības ir pievilcīgas. Es domāju, ka daudzi mūsu iedzīvotāji ir nobežījušies, tāpēc, ka viņi ir no nobežījušies par savu pozīciju sliktināšanos. Šī ir pirmā paudze, kas satraucas par to, ka viņu bērni dzīvos sliktāk. Viņus satrauc arī džihādiskais terorisms. Ir skaidrs, ka ir cilvēki, kas vēlas uzbrukt mūsu brīvībām un identitātēm. Cilvēki ir satraukušies, jo ir vērojama globālā drošības situācijas pasliktināšanās, un cilvēkiem šķiet, ka viņi nespēja nosargāt savas vērtības un dzīves stilu. Es domāju, ka ja mēs gribam atkal radīt interesi un uzticēšanos mūsu pamatvērtībām, tad ir jārisina šīs bailes. Komisijas sākuma punkts ir tāds, ka mēs varam ko darīt tikai darbojoties kopā, iedrošot jaunu dzīvību mūsu vērtībās un runājot par Eiropas pieeju Eiropas problēmām un Eiropas pieeju globālām problēmām. Un skaidri norādot, ka varam to visu panākt tikai kopīgiem spēkiem. Tas ir sarežģīti laikos, kad identitātes politika uh, ir ārkārtīgi sarežģīta Eiropā. Nereti citi tiek pretstatīti kā svešinieki, kā aptraudējums, kas vēlas iegūt ko tādu, kas pieder jums. Un ja mēs Eiropas Savienību definējam tikai kā kopīgo valūtu vai vienoto tirgu, un ja šie ir tie mūsu sadarbības mērķi vai birokrātijas samazināšana vai arī kas cits, šie ir svarīgi instrumenti, bet tiem ir nozīme tikai tad, ja tie balstīti mūsu kopīgajās vērtībās, un par šīm vērtībām mēs nerunājam pietiekami daudz. Interesanti, ka cilvēki, pret ko Intvelds kundze vērsās un pamatoti vērsās, jo šiem cilvēkiem trūksta morāli pamatotu risinājumu, Šie cilvēki darbojas balstoties uz savām vērtībām, un mums būtu jādara tieši tāpat. Mums būtu jādarbojas balstoties uz tām vērtībām, kas Eiropu ir padarījušas par lielisku vietu, veicinājuši demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu. Tas ir tas trīkājs, uz ko balstās Eiropas sadarbība modernizējot to visu 4. industriālajā revolūcijā un parādot, ka mēs varam radīt tādu sabiedrību, kur daudzveidība vairo iespējas un uzlabo ekonomiku. Tas ir pareizais virziens, bet to var izdarīt tikai tad, ja darbojamies pamatojoties uz mūsu vērtībām. Un tas ir arī komisijas uh, baltās grāmatas pamatā un arī mūsu veiktās analīzes pamatā. Esam visu likuši galdā kā izējas punktu diskusijām ar parlamentu un arī ar dalībvalstīm, cerot, ka padomis uh, locekļi izmanto šo balto grāmatu kā pamatu diskusijām arī savās valstīs par to, kāds ceļš nākotnē Eiropai ejams. Nobeigumā gribu teikt, ka mēs esam vērojuši tādu pamošanās brīdi jaunā paudzē Eiropā. Mēs to vērojām Lielbritānijas vēlēšanās, esam to vērojuši arī Francijas vēlēšanās, tāpat arī sieviešu maršā ASV un arī dažās, dažādās Eiropas pilsētās. Un mēs saprotam, ka mūsu vērtības ir skaidras un mūžīgas, un tās nedrīkst apstrīdēt. Tas ir iespējams iznīcināt. Un ir skaidrs, ka, lai gan mūsu vērtības ir nepārprotamas un eh, mūsu sadarbības pamats, mēs tomēr redzam ka šīs vērtības nav nesalaužamas. Šīs vērtības ir jāuztur. Un ja mēs gribam, lai mūsu vērtības izdzīvotu, tad tās ir jāaizstāv. Tas ir tas, ko es vēroju jaunākajās vēlēšanās. Nav runa par labējiem vai kreisajiem spēkiem. Runa ir par to, ka izvēlaties atvērtu sabiedrību, kurā ietver ikvienu un neviens netiek pamests iepakaļ. Un jūs nedomājat, ka jūsu brālis varētu būt jūsu ienaidnieks. Eiropā ir jābūt atvērtai sabiedrībai, kur tiek ņemts vērā ik viens. Paldies! Paldies vicepriekšsēdētāju kungam. Un tagad atsevišķie runātāji pusotra minūte. Es daru Sverguts kundzei lūdzu. Gracias. Gracias, presidente. Paldies priekšēdētāji. Pirms mazliet vairāk nekā 60 gadiem mārtā mm, tika parakstīts Romas līgums un sēta Eiropas Savienības sēkla. Un tā rezultātā esam baudījuši ilgāko miera un labticības periodu, novēršot tā, uz atšķirībām balstītu vārdarbību, domājot par Roberta Šūmana vārdiem, proti ka Eiropu nevar uzcelt vienā dienā, bet gan eh, darbojoties pamazām. Ir jākultivē solidaritātes idejas. Dibinātāja tēvi savulaik ļoti skaidri norādīja, kāds ir mērķis. Runa nebija tik daudz uh, par. Uh, To, kas ir aktuāli šobrīd, proti, karš, totalitārisms, ksenofobija, uh, Eiropa ir novecojusi, tā ir mainījusies, Eiropā ierodas arvien vairāk cilvēku, un tā pašā laikā redzam, ka citi Eiropu pamet. Darba tirgumi ir jārisina. Bezdarba jautājumi ir tikpat aktuāli drošības, migrācijas, enerģētikas jautājumi. Eiropa ir sarežģīta un kontrastiem pilna. Mēs saskaramies ar izaicinājumiem, kas ir lielā mērā balstīti uz daudzveidību, kāda valda Eiropā. Kā jau arī komisija norādīja, izaicinājums ir darboties kopīgi, būt vienotiem un uh, aizsargāt mūsu demokrātijas progresa un brīvības vērtības. Ir jāatcerās, ko Eiropas dibinātāji ir iecerējuši. Mums ir ne tikai jārunā, bet arī jārīkojas. Paldies! Paldies! Um... Paldies, un tagad divas minūtes Taņa Fajona, lūdzu. Predsedujoči, spoštovani naslov današnje. Paldies. Šodienas eh, debašu nosaukums ir Eiropas atjaunošana. Proti, mēs eh, pilnībā apzināmies to, ka mm, pamatos ir radusies problēma. Problēmas ir ar eh, demokrātiju, cieņu vienlīdzību. Timirmana kungs minēja bīstamo populistisko retoriku un to, ka iedzīvotāji ir eh, nobežījušies un dusmīgi. Šie te eh, garīgie elementi sadrūpa. Nu, un to mēs arī redzam, kad netiek ņemtas vērā bēgļu kvotas. Eiropas Savienības līmenī pieņemtas lēmumus dažas dalībvalsts, kurš vienkārši ignorē. Līdz ar to arī es a, apsveicu komisijas lēmumu uzsākt a, tiesvedību pret tām dalībvalstīm, kas nepiedalās a, sloga dalīšanā. Vakar mēs pārunājām ziņojumus par Serbiju un Kosovu. Tās ir eh, divas valstis Eiropas Savienības uzskaitāmajā telpā. Mēs esam ļoti stingri, ja runa ir par eh, Kopenhāgenes kritēriju ievērošanu kandidātu valstīs. Ja kandidātu valstis kritērijiem neatbilst, tad tās nekad nekļūs par dalību valstīm. Nu, tas varbūt ir tāds taisnīgs sots, bet eh, jādomā. Vai tad Eiropas Savienībai ir tiesības šādus spriedumus pieņemt, ja mums ir dalībvalstis, kas pašas neatbilst daudziem no šiem Kopenhāgenes kritērijiem. Un šis ir tāds anomālijas, par kurām daži ir gandrīz vai lepni. Demokrātijas trūkums, cieņas trūkums, taisnīguma neievērošana un disciplīnas trūkums. Pirms kāda laika es un Dēmēs atbalstījām ideju par to, ka būtu jāveido demokrātijas rezultātu tabulas, kas um, atspoguļot situāciju. Es piekrītu šādai idejai, bet tai pašā laikā mēs jau zinām, kāda ir situācija. Viss ir ticis izmērīts, bet nekas nemainās, kamēr vien pārkāpēji netiks sodīti. Un nav taisnība, ka mums nav mehānismu, mēs tikai negribam to izmantot. Dank. Paldies. <clears throat> no nu, tagad vienu minūti, Roberts Zīles kungs. Lūdzu. Jā, paldies, prezident kungs. Ja es nolasītu šodienas debats nosaukumā, laiks jau būtu beidzies un pilsoņiem redzot šādu nosaukumu diez vai eiropas savienības vērtības kļūst tuvākas. tas ko grib redzēt pilsonis polijā ungārijā latvijā grieķijā grib redzēt to lai eiropas institūciju darbība viņam būtu saprotama un izprotama lai tās daudzās piesauktās eiropas vērtības patiešām nebūtu pretrunā ar viņa izpratni par savas valsts nacionālā patriota vērtībām ko viņš sagaida. ja mēs katrā brīdī sastopamies tikai pretrunīgās cilvēka izpratnē ikdienas dzīvē pretrunīgās informācijas plūsmas kas bieži vien viņam rada neizpratni. tā kā vajadzētu mums pārdomāt arī pašiem šo pārskatu šīm vērtībām mazliet no šodienas izpratnes daudz dziļāk pirms mēs uzsākam reformēt eiropu. un par sociālo kohēziju runājot cilvēki grib konkurēt nevar nākt katru brīdi likumdošana kas kaunina daudzas mazāk attīstītas dalībvalstis līmeni ar to ka viņas nodarbojas ar sociālo dempingu. Paldies! Paldies, un tagad uz vienu minūtu došu vārdu pagazaurtu Tundas Ruijas kundzei. Paldies, kolēģi Timermana kungs. Es esmu piesardzīgi optimistiska, tāpat kā Intveldes kundze, jo populisti un nacionālisti tas jau nav nekas jauns. Un mēs esam sākuši saprast, kādas ir viņu vājās vietas. Un kāds spēks slēpjas šajā te gaļšajā bākā, kas ir radīta pēc otrā pasaules kara. Dažkārt šķiet, ka šī te Eiropas bāka varbūt pārāk daudz gaismas vairs nedod, un es domāju, kas mums ir jādara, ir tieši tas, ko jūs teicāt. Mums ir jāatceras vērtības, jāpiemērotās. tās un mums ir nepieciešams spēks un drosme, lai mūsu iedzīvotāji arī mums ticētu un lai būtu saskaņas starp to, ko mēs sakām un ko mēs darām, jo citādi mums neizdosies panākt to, kas ir jāizdara. Mums neizdosies uh, iesaistīt jauniešus, kur vēlas redzēt sev gaišu nākotni un dažādas iespējas. Mums ir ārkārtīgi nepieciešami jaunieši, kuriem ir vienlīdzīgas iespējas, kuriem ir notarbinātības iespējas un kuriem ir tāda pati kājas attiecībā uz Eiropas Savienību kā mums. Paldies, nākamais runātājs viena minūte Martina Andersone. Brexits eh, bija tāds trauksmes signāls. Eiropas Savienība ir jāreformē, lai tā izdzīvotu. Ir nepieciešama sociāla Eiropas Savienība, kas ir balstīta uz demokrātiju, cilvēktiesībām un nacionālu progresīvu suverenitāti. Bāžas ir par šiem elementiem, un mēs šeit daudz runājam par tā, vairāku ātrumu Eiropu, par taupību, par Eiropas Savienības armiju, bet tā ir kļūda. Uh, mums ir nepieciešama labāka integrācija arī Eiropas Savienības fondos. Cilvēki grib lielāku līdzdalību, solidaritāti un demokrātiju, nevis, piemēram, banku izpirkšanu. Ziemeļīrija balsoja pret Brexit, bet mūsu demokrātiskais balsojums tiek ignorēts par spīti labās piekdienas nolīgumam, kas tika pieņemts ANO paspārnē. Un tas ir jāizteno visās tā daļās. Mēs domājam, ka Ziemeļīrija pieder Eiropas Savienībai, bet mēs gribam vienlīdzīgu Eiropas Savienību, kur visu nāciju bērniem būs vienlīdzīgas iespējas un neviens netiks ignorēts. Nu, un es tiešām aicinātu pieņemt te īrijas proklamāciju, ja to vēl nesat izdarījuši. Paldies! Now for one minute, uh, Paldies, viena minūte, Raimans Finčs. Yeah. Komisāra kungs, jūs runājat par Eiropas atjaunošanu, balstoties uz vērtībām, nostiprinātām efektīvās demokrātiskās iestādēs un veicinot plaukstošu ekonomiku taisnīgā sabiedrībā. Mēs apvienotajā karalistē turpināsim ceļu uz neatkarību un sasniegsim visus šos mērķus. Eiropas Savienības vīzija ir pretējais. Tā ir vīzija, kas ir balstīta uz uh, korporatīvismu, neokoloniālismu. Uh, Tas viss ir sakņots institūcijās, kas ir pretdemokrātiskas un kas ir radījušas nabadzību, bezcerību daudzos apgabalos. Ja mēs paskatāmies uz to, cik ļoti sagrauta ir Dienvidē Eiropas ekonomika, varētu domāt, ka tāds uh, kaitējums kā 48% jauniešu bezdarbu varētu Grieķijā varētu risināt ar uh, Eirotrēnu biļetēm, bet, nu, tad mēs ar plākstu ar tādu milzīgu brūci cenšamies aizdarīt. Vienīgais veids, kā var nodrošināt izaugsmi un taisnīgumu, ir sakojot eh, apvienotie karalistē izstājoties no Eiropas Savienības. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tagad uzklausīsim Zaistras kundzi. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat... Paldies, paldies, priekšsādātāji. Kādas tad ir Eiropas vērtības? Dalību valstīm un uh, iedzīvotājiem ir cits skatījums kā tām, ko domā Brisele. Un uh, Brisele tikai kritizē Ungāriju un uh, Slovākiju. Eiropas Savienība uzskata, ka tā spēj cīnīties pret populismu, un tā ir savs svars šajās debatēs. Tāpat vēl ir Turcijas situācija, apvienotā karaliste, kas vēlas izstāties no es, tā nevar turpināt. Ir skaidrs, ka mums jābūt jaunam sadarbības pamatam Eiropā, kas var gūt panākumus tikai tādi, ja Eiropas Savienības dalībvalstis atgūst savu autoritāti un Eiropas Savienība atgūst savu lomu. Un, uh, ja Eiropas parlaments pazustu, tad eh, mēs varētu ietaupīt eh, pusu miljārdu ceļot jaunu ēku Briselē parlamentam. Tagad nākamais runātājs Sinadinos kungs. Paldies! Um, ir ļoti labi, ka ir eh, sāruna par Eiropas atjaunošanu un kopīgu nākotni, balstoties uz uh, brīvprātīgi sadarbojošām eh, valstīm. Bet kamēr tas reāli notiek, eh, tikmēr eh, lēmumu pieņemšana padomē, kas ir vienbalsīga, būtu jāmaina balstoties uz kvalificētā vairākuma principu un domājot par to, cik liels ir dalībvalstu skaits. Un mums šeit ir jāsaskarās ar de demokrātijas deficītu. Uh, kad runājam par ministru pozīcijām un to izplatīšanu, mums ir nepieciešams ilgtspējīgs risinājums, ka mēs necenšamies tikai īstenot pašreizējo modeli. Mums ir jākoncentrējas uz tām problēmām, kurām ir Eiropas un pārobežu raksturs. Proti klimata pārmaiņas, migranti no subsahāras zonas, kas ierodas Eiropā. Lielas paldies! Un tagad pusotra minūte Karlosam Koelju. Godātie kolēģi, Putins ir atgriezies pie augstā kara. Viņš eh, saindē mūsu sabiedrisko domu un eh, militarizē mūsu pierobežas. Trumps eh, tagad ir absolūti neparedzams un gūst panākums, bet Nīderlandē Viņi populisti tika uzveikti, redzot skaidrus rezultātus. Un kāpēc? Tāpēc, ka Roberts Šumans, viens no dibinātājiem, teica, ka Eiropa, Eiropu veido konkrēti pasākumi, un te nav tikai tāda konstrukcija Eiropa, bet e, ir daudz lietu, kā Erasmus, kas svin 30 gadi, ir vesela uh, paudze, kas eh, veidoja šo kopīgo identitāti. Te ir Eiropa ir eh, Parīzes nolīgumi kopīga apņemšanās attiecībās pret nākotni. Eiropa tā ir Schengena, brīva pārvietošanās, kas eh, veido um, valstu mozaīku un pārveidotu par iespēju okeānu. Tāpat mēs runājam par 2020 apvārsni, par tehnoloģijām, par iespējām, kā mēs glābjam dzīvības. Ir arī uh, um, dažādi projekti, iespējas, tā ir pils, uh, pilsoņu, cilvēku Eiropa, un mums nav tā jāatjauno, bet uh, jā, vēlreiz jāapstiprina, Eiropa nav izvēle vai alternatīva. Eiropa tā ir mūsu apņemšanās apstāklis un saistības pret mieru, uh, labklājību. Un tās vērtības ir jāapliecina, un tās ir steidzami jāizstāv. Paldies! Paldies Kvēlju kungam, un tagad vienu minūti Pīteram Niedermilleram, lūdzu. Európa ma tanácstalannak látszik, számos korábbról nem ismert kihívással, konfliktussal. Paldies. Eiropai šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumi, kam jāstājas pretī. Es domāju, ka šeit ir runa par mūsu visu kopējo nākotni. Mēs šobrīd esam tādā pagrieziena punktā. Tie laiki ir pagājuši, kad bija tikai homogēnas sabiedrības, kad bija kapitālisms, kad varēja tikai celt labklājību. Uh, Industriālā revolūcija, sociālā sadrumstalošanās, kultūras daudzveidība, globalizācija, tas viss mūs ir novedis pie jaunas pasaules, kurā agrākie pieredumi un atbildes vairs nepalīdzēs. Mums ir jāplāno pa jaunam, mums ir jārada Eiropa no jauna, un es domāju, ka jaunajai Eiropai būtu jābalstās uz solidaritāti, brīvību un drošību. Es domāju, ka mums Eiropa jābeido tā, lai naids, stigmatizēšana, diskriminēšana nerastu tajā vietu. Mēs vēlamies iekļaujošu Eiropu, kur visi var atrast sev mājas, kur nākotne nozīmē nevis bailes, bet gan iespējas un cerību. Paldies Nīdermuller kungam un tagad vienu minūtu Černecka kungam. Paldies priekšsādātājiem! Mēs esam politiķi, un mums ir jārunā uh, godīga valoda. Kādi tad bija Eiropas um, tērauda kopienas panākumi? Sākumā bija sešas, tad deviņas, tad 12, 15 valstis. Un uh, eh, darb, tās darbojās uz konsensu principu, bija kaut kāds minimums, par kuru tās vienojās, un bija solidaritātes gars. Uh, bet neviens nevienu nepiespieda, ko darīt, ka bija Francija pret piecām citām valstīm, bija strīds eh, es sākumā par lauksaimniecības politiku, bet savulaik tika pieņemts lēmums, ka eh, labāk rīkoties par labu kopīgam eh, labumam. Un es domāju, ka mūsu Eiropas projekta panākumu uh, pamats ir tad, kad mēs rīkojamies solidāri un kad ir konsens un kad mēs nepārbalsojam pāri citām valstīm vai par sliktu tām, jo pretējā gadījumā mē, mums tas ir neveiksmi. Zilās kartas jautājums nevar uzdot. Ja mums ir 153. Uh, a panta diskusijas, tad nevar uzdot zilās kartas jautājumu. Tagad Vikstrēms kundze. Senaste EU-barometern visar att Paldies! Nesenā Eirobarometra dati rāda, ka ir um, liels atbalsts um, mūsu pilsoņu vidū ES un ES sadarbībai, un es priecājos, ka arvien vairāk cilvēku runā pozitīvi par ES un vēlas uh, pozitīvu sadarbību. Pilsoņi tic nākotnei un viņu iedvesmai vajadzētu mūs vadīt uh, mūsu politiķu darbām. Pēc uh, daudzajiem eh, vēlēšanu rezultātiem. Mēs arī redzējām, kas notika eh, Francijā, un mēs redzam tādu pozitīvu centristu politiku Eiropā, kur mēs turpinām attīstīt, un mm, to mēs redzam. Mēs nevaram akceptēt to, ka mēs stāvam uz vietas. Ir jāspēr nākamais solis, jo ir jārod eh, risinājumi, kas būtu pie, atbilstīgi nākotnē un pārobežu uh, situāciju, un mēs to redzam pa jomām, pa sektoriem. Pols arī uz to atsaucās, ka mums ir jāuzņemas kopīga atbildība par migrāciju, par klimata pārmaiņām un arī cīņu pret terorismu. Mums ir jāparūpēs par mūsu pilsoņu nākotni, un mēs to varam darīt tikai rīkojoties kopīgi. Tagad eh, viena minūte eh, Kostas Sigirgonas kungam. Provlepi, o... Eiropas Savienības uh, līgumi, uh, kas paredzējais izveidi balstājoti brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas principos. Un uh, nospraustais mērķis ir veicināt mieru un labklājību. Realitātē notiek tā, ka es paciešu, ka tiesiskuma principi Ungārijā un Polijā tiek pārkāpti. Tajā pašā laikā uh, taupības eh, politika, kas tiek uzspiesta Eirozonas eh, locekliem, nozīmē, ka sociālās tiesības samazinās, tiesības uz veselības aprūpu, sociālo eh, drošību, kolektīvajām pārunām, darba apstākļiem un ģimenēm, jo īpaši dienvidu valstīs, tādās kā Grieķija. Ik viens, ik viens mērķis, kas saistās ar labklājību, uh, Nu, tur ir jāpierāda tas, ka mēs respektējam šos mērķus, mainot politikas nostādnes pirms kļūst par vēlu. Paldies! Vielen Dank! So, zwei Minuten. Paldies, un tagad divas minūtes Lundgren kungam. Paldies priekšsēdātājiem! Eiropa balstās vērtībās, un par to arī mēs šodien runājam debatēs. Un eh, šīs eh, atbildībai pret nodokļu maksātājiem būtu jābūt centrā, domājot par to, kad mēs eh, runājam par arī ēkas celšanu. Tā izmaksāja ļoti daudz, kad tā tika pabeigta. Un tagad Ir veikti arī renovācijas darbi, kas tika noslēgti 2014. gadā, un tiešām ļoti nopietni ir jāparaugās arī nākotnē, lai Eiropas parlaments vairāk līdzinātos amerikāņu kongresam. Es nezinu, vai tas, vai tas atbilst Eiropas vienotu valstu sistēmai, un tur būtu 5,5 miljardi zviedru kronu Un šīs Tad tiešām rodas panika par šīm izmaksām, jo beigu beigās šī lēmuma pieņemšana varētu mm, nozīmēt 13 eh, miljārdu zviedru kronu izmantošanas, un eh, Eiropas mm, pilsoņi eh, vismazāk vēlētos izmantot savu naudu, ceļot jaunas uh, ēkas Briselē. Es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz paskatīties uz realitāti, kā mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, beigt mest ārā naudu mm, par labu šādām trakulīgām vīzijām, un ja ir 20 miljonu vērta ēka, tad nu, varbūt nevajag to tūlīt nojaukt un pārbūvēt, jo tā ir neprātīga ideja, un nekad Eiropas pilsoņi to pozitīvi neustvers. Dank, Paldies Lundgren kungam. Un tagad Mājer kungs vienu minūti. Jā, danke schön, Herr Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas vērtības. Nu, ko tad tas īsti nozīmē? Kurš definē, kas tad īsti ir Eiropas vērtības? Uh, Vai jūs domājat, ka mēs to šeit varam nodefinēt? To var izdarīt tikai paši cilvēki, paši Eiropas iedzīvotāji, un eh, visā Eiropas Savienībā pastāv milzīgas atšķirības. Godātie kolēģi, pastāv daudzveidība. Lūdzu, novērtējiet šo daudzveidību tā vietā, lai no tās baidītos. Efektīvas demokrātiskās institūcijas, jā, to es zem tā es uzreiz varu parakstīties, bet. Uh, pie efektīvām demokrātiskām institūcijām piedars arī efektīva opozīcija, bet tie, kas klausījās Intvelds kundzei, kundzes teiktajā, tad viņi laikam baidās no efektīvas opozīcijas. Un izskatās, ka jūs e, esat gatavi viens otram stāstīt visu laiku vienu un to pašu un aprunāt arī viens otru. Tā tas neieskrās tā, dārgie kolēģi. Paldies! Danke sehr! Paldies! Un tagad viena minūte Balcaukungam. Paldies, priekšsēdētāji! Intvelds kundze partijas nosauc par nacionālistiskām. Viņa apgalvoja, ka viņai dar tikai viena patiesība. Bet vai tad tā nesat jūs, kas eh, visu laiku uzsver šo te uh, dziļākas integrācijas ideju un uh, visus pārējos nosodat kā antieiropeiskus. Mēs šeit runājam par uh, vērtībām. Manfreds Vēbers runāja par kristīgajām saknēm, bet te mēs dzirdam, ka arī šeit mums ir nepieciešama daudzveidība. Bieži vien Eiropas Savienības dibinātāji tiek citēti. Šūmans savulaik teica, Eiropa uh, nevar ar kopīgu struktūru tikt integrēta. Un vēl viens citāts ir tāds, ka Eiropa kļūs vai nu no kristī, kristīga vai tā nebūs vairs Eiropa. Un to teica arī viens no Eiropas Savienības dibinātājiem, bet jūs izvēlaties tikai tos citus citātus. Paldies! Un tagad Šogorkungs uz uh, pusotru minūti. Paldies! Es neesmu viens no tiem, kas uzskata, ka mums ir nepieciešams eh, no pašiem pamatiem atjaunot Eiropas Savienību. Revolūcija nav vajadzīga daudzi. Eiropas Savienības eh, problēmām tiek pārspīlēts, vai arī tās nav mūsu vainas, īpaši pārspīlējums ir par demokrātiskā deficīta jautājumu. Es domāju, ka Eiropas Savienības eh, process ir daudz caurskatāmāks un iekļaujošs nekā tie procesi, kas norisinās manā valstī. Uh, Bet, jebkurā gadījumā, ir iespēja daudz eh, labāk atbilst Eiropas Savienības eh, gaidām un cerībām. Es domāju, ka lielākā daļa atbilžu uz problēmām jau ir meklējams pašai spēkā esošajos eh, līgumos, tikai nevienmēr šīs atbildes tiek pilnībā īstenotas. Uh, līguma otrajā pantā arī par to ir teikts. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir jābalstās uz nediskriminācijas un daudzveidības eh, pamatiem, taču mums vēl tāds ceļš ejams, lai eh, nodrošinātu, ka šīs vērtības tiek efektīvi aizsargāts. Ja īpaši mēs runājam par nacionālajām minoritātēm un valodu minoritātēm, tad eh, ir jāņem vērā, ka diskriminējoša praksa negatīvi ietekmē cilvēks, kas pieder pie šādām grupām savukārt, un tas ir pretrunā ar daudzveidības principiem, kas mums ļautu plaukt un zelt. Un tāpat tās arī ir jāinformē cilvēki par to, ka tāds Eiropas Savienības institūcijas eksistē. Paldies Šogar kungam, un tagad viens, viena minūte Jonlainen kungam, lūdzu. Eiropas Savienība ir kā tāds liels tirgus, tā ir politiska kopiena un uh, pamatā ir Eiropas uh, vērtības, ko esam izcīnījuši gadu simtu laikā. Un tas parāda, ka Eiropas Savienības politiskais profils ir tāds uh, ļoti redzams, un tas arī mūs padara redzams. Un tāpēc vicepriekšsēdētāja kungs ir pareizi, ka mums teicis, ka mums ir jācīnās par šīm vērtībām, tad, kad demokrātija viedokļu brīvība vai demokrātija tiek apdraudētas, un Un es domāju, ka tik tiešām ir jācīnās un uh, jāvēršas pret tām dalību valstīm, kas, teiksim, uh, nevēlas izrādīt solidaritāti laikā, kad citi kaut ko dara lietas labā. Eiropas Savienība ir jāaizsargā. Dažkārt ir rodas uh, tāds iespējas, ka Eiropas Savienība ir bezspēcīga un nespējīga. Tas attiecas uz nodokļu dempingu, negodīgu konkurenci, noziedzības apkarošanu. Mums ir ļoti daudz tādu jomu, kur ir jābūt aktīvākiem, kaut kas jāuzlabo. Uh, Un eh, te es gribētu arī pieminēt balto grāmatu, un es domāju, ka tas ir labs veids, kā mēs varētu panākt, lai Eiropa atkal savu kopā. Paldies, un tagad ir Bēzijas skundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Tādas Eiropas um, atjaunošana, kas balstītu uz vērtībām, nostiprināt uz efektīvām demokrātiskām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā. Tad, kad man, es to lasu, tad es. Uh, domāju par dejojošiem elfiem un vāvrītēm, tas viss, par ko mēs šeit runājam, ka par atjaunošanu, ka tas viss to pie tā novedīs, es domāju, ka tā jau vien ir izgāšanās. Es domāju, ka ļoti daudzi temati nestrādā, tā skaitā Eirozonā ir krīze, multikulturālā sabiedrība ir cietusi sakāvi, Eiropas Savienības līmenī. Uh, jāsaka, ka ir pārāk daudz izņēmumu gan Dublins līgums, gan Eiros sistēmā. Tā vietā, lai panāktu vienotību, daudz Eiropas Savienības pārstāvi pieprasa, lai Eiropas Savienība vēl vairāk padziļinātu līdzšinējo ceļu. Lielāka, dec, lielāka centralizācija, vairāk birokrātijas, vairāk uh, patroni, patronizējošas nostājas, mazāk daudzveidības, mazāk uh, radošuma, bet vai tas tiešām ir tas, vei, tas ceļš, pa kuru mums būtu jāiet? Paldies! Paldies Trebezijas kundzei un tagad viens minu, viena minūte Albiolas Guzmanas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienība balstās uz uh, vienotiem principiem. Uh, uz perversu centro, Eiropas centrālo banku, nedemokrātiskām institūcijām un eh, tāds kopējais tirgus mums nemaz nefunkcionē. Mēs tagad vēlamies izstrādāt balto grāmatu, bet tas jau neko nemainīs. Mēs atrodamies tajā pašā situācijā, kas noved pie Brexita, pie galēji labējās eh, politikas uzplaukuma, pie netaisnības un nevielīdzības, pie eiro pasākumiem pret migrantiem un uh, citām lietām. Bet tas nenozīmē, ka mums ir uh, jāsalauž saiknes ar Eiropu. Gluži otrādi, ja mēs vēlamies šo Eiropas Savienību, multinacionālu Eiropas Savienību, tad uh, mums ir jāraugās, lai uh, šī Eiropas Savienība kalpotu iedzīvotājiem, uh, darba ļaužiem, uh, lai visi strādātu kopā. Paldies! Paldies! Fonštorišas kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Debats šodien saucās tādas Eiropas atjaunošana, kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskām iestādēm Atjaunošana tas nozīmē, ka kaut kas ir sābrucis, un eh, tas, ka mēs to atzīstam, ir labi, mums kaut kas ir jābūvē par jaunu, bet kāds runāja par eh, demokrātiju un tiesiskumu, šeit parlamentā neviens nav pret tiesiskumu vai demokrātiju. Problēma ir tāda, ka, nu, tagad, protams, jūs smēties, jo jūs esat tie, kas iestājas par nacionālo suverenitāti un uzskatāt, ka ka tas ir pret suverenitāti. Es domāju, ka tas ir absurdi un tas mūs uh, sāšķeļ demokrātija un, tais, un tiesiskums ir jāpiepilda ar vērtībām, kas aiz tā balstās un pamatiesību hartā. Arī Lisabonas līgumā nav atsauce uz uh, kristīgo Eiropas mantojumu. Es domāju, ka tās tās vērtības, uz kurām Eiropa ir uzbūvēta, un tas ir jāapzinās un skaidri jāapzinās, tad Demokrātija un tiesiskums, eh, tas ir tehnisks jautājums, bet uh, mums ir jātiek skaidrībā par savām vērtībām. Paldies! Paldies, un tagad Marko Cānī uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka nosaukums, kas ir izraudzīts šajām debatēm, ir e, simtprocentīgi parādās problēmas, ar kurām mēs dzīvojam, piemēram, atjaunošana. Ir skaidrs, ka ja runā par atjaunošanu, tad tas nozīmē to, ka kaut kas ir e, sagrauts, un šeit Eiropa ir sagrauta. To ir sagrāvušas Eiropas Savienības noteiktās politikas. Mēs izmantojam vārdu Eiropa, nevis Eiropas Savienība. Mums ir jāsaprot, ka iedzīvotāji uzskata, ka, ka tie ir divi dažādi jēdzieni. Eiropa ir kaut kas cits nekā Eiropas Savienība. Izbeigsim šo retoriku par to, ka nav alternatīvas, ka cilvēki vēlas ticēt, ka vienīgā iespējamā nākotne Eiropā ir Eiropas Savienība. Ir trīs eh, svarīgi punkti, kas te ir uzskaitīti, kur mēs esam izgājušies vērtības, tāpēc, ka līguma balstās uz nepareizām eh, vērtībām. Uh, demokrātiskās iestādes, jo lielākā daļa demokrātiskās iestādes Eiropas Savienībā nav demokrātiskas. Eiropas centrāla banka ir viens piemērs, un te ir arī pieminēta plaukstoša ekonomika, kad ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir izgāzusies ekonomikas progresa ziņā. Manās acīs vienīgais veids, kā atjaunot Eiropu, ir atteikties no šiem līgumiem, kas ir izgāzušies, un atjaunot Eiropu, balstoties uz sadarbību, uh, vienlīdzīgu sadarbību starp suverenām valstīm. Es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš uz priekšu, jo pretējā gadījumā milzīgais konflikts, kas pastāv starp sociālo modeli, kas mums ir saskaņā ar līgumiem, un to sociālo modeli, kas mums ir saskaņā ar nacionālajām konstitūcijām, šī te atšķirība vēl vairāk parādīsies. Mēs runājam par tirgu, par peļņu, par konkurenci, par eh, darbu, par precēm, par tipisku sociālo modeli, kas ir parādīts šajās te līgumos, līdzīgi kā tas ir Vācijā, bet Itālijas konstitūcijā pirmajos pantos ir runāts par uh, savu sociālo modeli, tur ir runāts par darbu un darba aizsardzību. Uh, kā ražošanas neatņemama sastāvdaļa, bet tas šobrīd Eiropas Savienībā nenotiek. Ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, tad vienīgais veids ir atteikties no Eiropas Savienības, sagraut šo Eiropas Savienību, jo tā ir imperiālismu, vācu imperiālismu kulminācija un uh, tirgus disciplīnas uh, kombinācija. Un tas viss uh, iet pretrunā ar valstu interesēm. Paldies. Jā. Um. Jā, tagad viena minūte Marija Grapīnī. Mulțumesc, domnule președinte, domnule... Paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Es neko daudz neteikšu par nosaukumu likumu, es domāju, ka galvenais ir koncentrēties uz lietas būtību. Ja mēs nepārdozumāsim situāciju un nepārveidosim Eiropu, tad būsim izgāzušies. Ir nepieciešama mūsu vērtībām balstīta vienota Eiropa. Es aicinātu neizstrādāt kaut kādus scenārijus, kas tikai vēl ar vien vairāk baro eiroskepticismu. Es darbojos politikā tāpēc, ka es gribu, lai mana valsts un arī Eiropas Savienība būtu balstīta uz vērtībām. Bet, nu, tagad, kad mana valsts ir jau desmit gadus dalībniece, situācija, mēs tomēr lielā mērā esam ārpus, ārpus Schengenas, ārpus citām zonām, un pilsoņi saskars ar dažādiem režīmiem, kas tiem piemērojami. Lai visi varētu būt vienoti, ir nepieciešama vienlīdzīga piekļuve dažādiem labumiem. Ir nepieciešams vairāk investēt izglītībā, jo cilvēkiem ir jāsaprot, ka politiskie līderi tiek ievēlēti, un cilvēkiem, lai viņi varētu izdarīt pareizo izvēli vēlēšanās, ir jābūt izglītotiem ir nepieciešams vērtību kopums, kad mums ir jālēmi, kas būs mūsu līderi. Gan nacionālajie, gan Eiropas līderi ir par to atbildīgi. Tā mēs varam veidot uz vērtībām balstīt Eiropu. Un tagad viena minūte Pītram Vandālenam. Motto van de Europese Unie. Kern van dat motto is dat je dus rekening. ir būtiski, lai mēs ņemtu vērā viens otru, lai mēs viens otru cienītu un cienītu viens otru kultūru. Es redzu, ka ja izskan kritika par to, ka vajadzētu veidot vēl saliedētāku Eiropu, tad nereti tas tiek nostumts malā kā populisms. Bet ir rūpīgi jādomā par to, vai ir pamatota šāda kritika. Tieši šāda kritika ir novedusi pie Brexit. Un es domāju, ka ir vērts vienam ar otru runāt un uh, domāt par to, ko mēs varētu darīt citādi vai labāk. Bet es tomēr sagaidu, ka Alde grupa cienīs arī citus un citu viedokļus. Paldies! Nu, tagad vienu minūti. Silva Pereira kungam. Paldies, priekšēdātāji! Es domāju, ka pēdējā laikā mēs dzirdam labas ziņas un nevajadzētu nolaist rokas. Eiropas eh, projekts ir eh, nopietnā krīzes situācijā. Mēs zinām, kādi ir cēloņi. Ir struktūrālas problēmas, eh, kas parādās Eiropas projekts Savienībā, un arī taupības politika nav bijusi pareizā reakcija uz krīzi. Lūk, šie ir tie, rezu, šie ir tie cēloņi tam, kā arvien paplašinās plaisas. Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības krīze galvenokārt ir vērtību krīze. Runa ir par solidaritāti kā vērtību. Ja solidaritāte uh, atkal nebūs Eiropas Savienības centrā, nu tad nebūs nekādu risinājumu nekādām mūsu problēmām. Pēdējo vēlēšanu laikā iedzīvotāji ir parādījuši, ka viņi vēlas Eiropas Savienībai dot vēl vienu iespēju. Un, un šī te jaunā iespēja ir jāizmanto balstoties uz solidaritāti, kopīgi cīnoties ar visām problēmām un gal galā atgūstot eh, Eiropiešu uzticēšanos. Paldies! Ujazovskī kungs viena minūte. Kolēģi, šajās eh, debatēs mēs runājam eh, par eh, Eiropas Savienības pamatu. Un tas ir ļoti pamatot izskatāms jautājums. Runa ir par integrāciju un par to, ka Eiropas dibinātājs saprata, ka visa pamatā ir demokrātija un Eiropas kultūra. Nu, un es eh, pilnīgi saprotu, ko teica Vēbers savā tvītā. Nav iespējams Eiropu izprast nes, neskatot kristīgās vērtības. Reliģija deva Eiropas kultūrām nepieciešamo spēku, un to nevajadzētu kaut kā cenzēt eh, vai izlikties, ka tas tā nav. Eh, šodien lielā mērā runa ir par tirgus integrācijas nosargāšanu, un tam visam ienaidnieks ir protekcionisms jo īpaši jau tādās valstīs, kuras pārstāv valdības, kas noslēdz savus tirgus, tas par labu nenāk Eiropas Savienības ekonomikas nākotnē. Paldies! Viena minūte Tiboram Sanī. Paldies, priekšsēdētāji! Politiskie spēki attālinās no Eiropas, eh, viņi vēlas interpretēt Eiropu pa jaunam vai arī nepareizi interpretēt. Es domāju, demokrātija, tiesiskums, tur, kur solidaritāte bieži vien tiek eh, nobīdīta otrajā plānā. Uh, Daudzās valstīs ir bijušas vēlēšanas pēdējā laikā, un gandrīz visos gadījumos mums ir jāturīkšķi par to, lai ekstrēmie spēki vai antieiropeiskie spēki neuzvarētu. Mūsu bažas nav piepildījušās, bet ne jau katrā dalība valstī ir tāda laima gadījusies. Ja mēs runājam par Ungāriju, tad tas arī labs piemērs. Neliberālisms uh, un aizvien tālāk aiziešana no Eiropas vērtībām te ir eh, pamatā Orbana valdībai. Un eh, mēs eh, redzam, ka arī pieaug Krievijas ietekme. Domāju, ka tas arī palielina drošības apdraudējumu. Eiropas Savienība var izvērst kontroli, bet es domāju, ka tikai vēlētāji ir tie, kas patiesi var kaut ko ietekmēt. Un tagad to ieskundzēja vārds. Paldies, es esmu pilnībā pārliecināta, ka tad, ja mēs domājam par Eiropas Savienības nākotni, mums ir pavisam skaidri jāsaprot, kas ir šī te veidojuma pamatā. Un pamatam ir jābūt ārkārtīgi izturīgam. Mums ir jāatgriežas pie mūsu saknēm - demokrātiskās vērtības, mieras, tiesiskums, un tās nav bezvērtīgas, arhaiskas vērtības. Šodien tās ir nepieciešamas vēl vairāk nekā agrāk. Esam vērojuši totalitārismu pieaugumu atsevišķās dalībvalstīs, ir dažādi konflikti ārpus Eiropas Savienības robežām, un tas viss sasaucas arī ar šo iekšējo konfliktu. Uh, Ja mēs padomājam, ka pēdējos gados esam vērojuši nevienlīdzību un problēmu pieaugumu dažādiem sabiedrības slāņiem, tad ir skaidrs, ka veiksmīga integrācija ir jāstiprina saskaroties ar krīzi, ko šobrīd vērojam. Baltijā grāmatā ir izteiktas hipotēzes, bet es nedomāju, ka mēs varam izvēlēties vienu vai citu Eiropu. Uh, Mums nav piecu dažādu alternatīvu, ir tikai divas, vai nu mēs visi kopā uzvarēsim, vai atsevišķi zaudēsim. Paldies, to ieskundzēji. Un ja tagad atgriežamies pie komisijas, dod vārdu vicepriekšādātājiem. Tikai um, dažas pārdomas par to, ko es dzirdēju šajās debatēs. Kad es uh, biju pusaudzis, es um, aizbraucu uz Spāniju, kur tikko bija beigusies diktatūra. Biju jauns cilvēks no Nīderlandes, un mani šokēja milzīgā nabadzība lauku apvidos Spānijā. Te nebija runa par nabadzību ekonomiskā ziņā, tā bija arī morāla nabadzība. Uh, vardarbība ģimenēs bija ļoti plaši izplatīta, um, bērni um, nevēlējās iet uz skolu, meitenēm pat uh, nekādā veidā nedeva iespēju dot uz skolu, iet, iet uz skolu. Paskatīsimies, kas tagad ir sasniegts. Protams, es negribu teikt, ka visur sasniegusi Eiropa, tie tā ir spāņu tauta, kas to ir izdarījusi, taču viņi nebūtu varējuši to izdarīt, ja viņi nebūtu kļuvuši par brīvu Eiropas nāciju sastāvdaļu. Tad Kad es biju karavīrs, mani apmācīja cīnīties pret austrumu bloku. 1989. gadā mūris sabruka, un tas noteikti bija viens no svarīgākajiem politiskajiem notikumiem manā mūžā. Tolaik Polija bija daudz sliktākā ekonomiskā stāvoklī nekā Ukraina. Paskatīsimies uz Poliju tagad, ko tā ir sasniegusi. Man šķiet, ka tās ekonomika tagad ir 5-6 reizes lielāka par Ukrainas ekonomiku. Protams, es negribu teikt, ka to ir izdarījusi Eiropas Savienība. Poļu tauta to panāca, bet esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība palīdzēja to sasniegt. Jo īpaši, ja ir runa par tiesiskumu, te nav runa tikai par ekonomiku, te ir runa par tiesu neatkarību, par uh, tiesnešu uh, paredzamību, par cīņu pret korupciju. Jā, cilvēki pašlaik saka, ka Eiropas Savienība ir mm, kaut kāda uh, nekārtību kaudzē un haus, tad viņi noteikti ir bijuši akli pēdējo gadu laikā. Mēs nedrīkstam aizmirst mūsu vēsturiskos sasniegumus. Tas ir pirmais, kas man ir sakāms. Un tagad, kad mēs esam pārvarējuši šo krīzi, kad darba vietu skaits Eiropā ir augstāks nekā jebkad iepriekš, es, protams, saprotu, ka mums vēl ir daudz jāsasniedz, bet mums ir jābūt pašpārliecinātākiem par to, ka mēs varam to sasniegt. Paskatīsimies, ko izdarīja mūsu tēvi un vectēvi. Mēs noteikti varam panākt vēl vairāk. Mums nevajadzētu būt tik pesimistiskiem. Vēlreiz atkārtošu Eiropas Savienības vērtības, uz ko tā balstās, ir iekļautas līguma otrajā pantā. Šīs vērtības ir parakstījuši un ratificējuši uh, visu valstu un valdību vadītāji Eiropā. Protams, ka pastāv kultūras atšķirības un daudz citas atšķirības, taču otrais pants ir saistošs pilnīgi visām dalībvalstīm, pilnīgi visiem spēlētājiem katrā valstī. Un šos pienākumus nevar vienkārši tā atmest, sakot, ka mums ir arī sava kultūra. Un šodien, runājot par pamatiem, es arī gribu teikt, ka mēs esam sapratuši, ka mūsu savienība uh, Eh, nav nesalaužama. Ja eh, jūs uzskatīsiet, ka eh, pamatvērtības ir kaut kas tāds vienkārši, ko var apiet, tad, diemžēl, mēs saskarsimies ar grūtībām. Mums ir jāiestājas visu laiku par mūsu pamatvērtībām. Un es gribētu runāt arī par kristiešu pamatiem Eiropai. Un nu, es to teikšu kā kristietis. Protams, ka kristietībai ir ļoti liela loma mūsu vērtību attīstīšanā taču es, kā kristietis, jūtos ļoti nērti, ja eh, kāds cits kristietis eh, saka, ka Eiropas Savienības vērtības ir tikai un vienīgi kristiešu vērtības. Mēs šeit nebūtu bez humanistiem, mēs nebūtu bez apgaismības laikmeta. Tieši manu baznīcu vajadzēja apgaismot. Spānijas inkvizīciju neizgudroja ateisti. Tāpēc mums visiem ir jāuzņemas atbildība par to, uh, Eh, ko mēs esam ieguldījuši, bet mums ir jāņem vērā arī mūsu daudzveidība. Mūsu vērtību izcelsme ir ļoti dažāda un tā nebalstās tikai uz vienu vīziju. Paldies! Paldies vicepriekšādātājiem! Tagad došu vārdu padomes pārstāvēt Dālī kundzei. Priekšādātā kungs, mm, komisijas priekšādātā kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos jums pateikties par ļoti vērtīgajiem komentāriem, ko esmu ņēmusi vērā. Jūs uh, varat būt pārliecināti, ka uh, pārdomas par Eiropas Savienības nākotni būs mūsu uh, prioritāte. Skatot ceļus, pa kuriem Eiropai vajadzētu iet nākotnē, uh, Mums eh, vajadzētu atcerēties par divām lietām. Viens, Eiropa nevar eh, mistiskā ātrā veidā atrisināt visas mūsu problēmas. Un tāpat arī mums ir dažādi praktiski ierobežojumi, kas eh, dažkārt mūs kavē mūsu ambīcijās. Tieši tāpēc mums ir jābūt realistiem attiecībā uz to, ko mēs varam un nevaram sasniegt. Paldies! Paldies! Līdz ar to šīs starp.